augļu un dārzeņu nozara pēc 2007. gada reformas. Melokums, jums vārds uz četrām minūtēm. Senora prezidents, senor komisāri, ko brevidādi. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Laiks ir diezgan vēls, tādēļ es izteikšos īsi. Ir vairāk kā 1600 organizāciju, kas ir reģistrētas un oficiāli atzītas, taču starp dalībvalstīm pastāv ļoti daudzveidīga situācija šajā sektorā. Ražotāju organizāciju statusa spēcināšanai jābūt par prioritāti arī turpmāk. Šeit vēlos norādīt uz Vēgeningeņas universitātes pētījumu, kurā norāda par lielu tiesiskās skaidrības trūkumu, kas kavē ražotāju organizāciju darbību. Un es vēlos vērsties pie Hogan kunga vienkāršot kopīgo tirgus regulējumu augļiem un dārzeņiem. Tāpat arī vēlos norādīt uz to, ka ir būtiski radīt fondus ražotāju organizāciju pārvaldībai um, mēs esam saskārušies ar faktu, ka trūkst kvalificētu personālu, piemēram, ražotājs nevienmēr ir labs pārvaldītājs, tad ir nepieciešami fondi, nepieciešami līdzekļi, lai varētu pieņemt uh, darbā uh, konsultantus. Tāpat arī uh, pierādījies tas, ka netika piemērotā mērā izmantots preventīvajā pasākuma un krīzes pārvaldības pasākuma. Krīzes var rasties ne tikai no pārvaldības uh, iemesliem, bet saistībā ar uh, vidi, veselību, finanšu krīzi un pat saistībā ar Krievijas uzlikto embargo. Uh, Lauksaimnieki ir būtiski, un Eiropas Savienībai ir jāatbalsta pilnīgi visas nozares, kas cieš no Krievijas uzliktā embargo. Šajā ziņojumā es aicinu komisiju spēcināt savus pūliņus, lai atbalstītu lauksaimniekus cīņā pret negodīgām tirzniecības praksēm, kuras īsteno lielie lielveikali, kas uzspiež ražotājiem tādas cenas, uh, kas eh, bieži vien eh, padara neiespējumu ražotāju darbu. Pastāv ļoti daudzas dažādas problēmas šajā nozarē, un Eiropas parlaments arī nodarbojies ar tām. Uh, Šeit būtiskais ir atjaunot lauksaimniecību, tā teikt, jaunināt, ir būtiski, lai jaunie lauksaimnieki kļūtu vairāk, lai lauksaimniecība kļūst par atraktīvu nozaru. Vēlos norādīt, ka tikai 7,5% no lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir jaunāk par 35 gadiem, un ja ražotāju organizācijas būtu daudz efektīvākas, atraktīvākas, jaunākas, tad iespējams daudz cilvēku saskatīt šo kā dzīves ceļa izvēli. Tas arī viss, ko vēlos eh, un nu, varu teikt par šo ziņojumu. Domāju, ka balsojumā mēs varēsim pārstāvēt savus viedokļus. Paldies! <laughs> Nous commençons le catch the eye 6 demande d'intervention. Sākam, lūdzu, brīvo mikrofonu. Seši cilvēki vēl izteikties, lūdzu, Pēris kundze. Eh, zastupniku un un. Paldies! Priekšsēdētāji, saka Pētīrs kundze, es vēlos uh, apsveikt uh, Melo kungu par šo uh, izcilo ziņojumu. Es uzskatu, ka mums ir jāvienkāršo nacionālās un Eiropas procedūras uh, reģistrēšanai, jāsamazina administratīvais sloks, ir arī. Uh, tog cilja za sat izost. E, jā, atvieglo ražotāju organizāciju reģistrāciju un arī viņu darbība. E, organizācijas apmērs joprojām ir zems, tikai daži ražotāji ir iestājušies ražotāju organizācijās. Lielākā daļa ražotāju nevar gūt tiešu labumu no Eiropas Savienības režīma, no otras puses augļu dārziņu imports arī pieaug. Uh, kur pretim vietējie ražotāji tiek pakļauti negodīgai tirsniecības praksē. Procedūras ir pārāk sarežģītas, tā tas ir arī Horvātijā, tādēļ aicinu arī lauksaimniecības ministru pieņemt nacionālo programmu, lai Horvātu ražotēm būtu labāks uh, situācija. Zidam. Uh... Konsulikas kungs, priekšsētais kundze. Uh, lai stiprinātu ražotāju organizāciju lomu piegādes ķēnē, veici, ķēdē veicinot mudinājumus, ir ļoti uh, svarīga rīcība, kas mums ir jāatbalsta. Ražotāju organizācijas absolūti svarīgas lauksaimniecības politika Eiropas Savienībā, tas ir jāmudina visās līmenī, visos līmeņos, īpaši dalību valsts līmeņos, kur šī organizācija skaits ir visai maz. Uzskaitu, ka ražotāju organizācijas varētu būt ļoti labs rīks, lai cīnītos pret negodīgu konkurenci. augļdārzeņu nozara ļoti uh, skārusi arī Krievijas embargo. Tas turpināsies arī nākamgad, jo šī aizlūg, Krievijas aizliegums ir spēkā re, Līdz 16. gadam ir jāatbalsta šī nozare līdz atjaunojas normāla tirgus situācija. Eiropas Savienībai jāturpina arī jo, noteikti sankcijas Krievijai. Paldies, Marijas kungs! Priekšstādātājs kundze, Grieķijas augļudārzeņu ražotāji kaut arī ir smagi skārti ar uh, Krievijas uh, Eh, embargo ir tomēr eh, maz atbalstīti. Viņu zaudējumi šogad ir bijuši milzīgi, gan ražošanas ziņā, gan arī tāpēc, ka vispār ir uh, smagi klimatiskie apstākļi un arī tāpēc, ka ir smaga situācija valstī. Trojka ar saviem priekšlikumiem vienkārši izjauc galveno nozari Grieķijā un vairs nav arī iespēja uh, iegūt uh, atbalstu degvielas pirkšanai. Par uh, pus, pusotru miljonu eiro ir uh, finansiālais atbalsts samazinājis Grieķiem par 150% ir pieauguši nodokļi augļu un dārziņu ražotājiem. Uh, ir jāveicina jauniešu iesaiste dārzeņa augļu ražošanā. Paldies, Kašiņš kungs. Paldies, priekšsēdētāji. E, referent kungs, es vēlos pievērst jūsu uzmanību divām lietām, kādas jūs esat izcēls arī savā ziņojumā, un tie man ir ļoti svarīgi. Jūsu ambīcija padarīt uh, Eiropas slaveno ar augu dārziņu kvalitāti un nozars attīstību šajā uh, kontekstā. Tas ir ļoti būtiski. Es gribētu, lai Eiropas produkti tiktu iekļauti, lai tiktu aizsargāta augdārziņa izcēlsme. Tas būtu ļoti svarīgs jautājums. Ir jaunieši, jaunas cilvēks ir ļoti būtiski iekļaut lauksainiecības nozarē. Uzskait, ka ideja ir lieliska, un tas nāks tikai par labu mūsu lauksainiecībai. Paldies! A situação é paradoxal. Temos um declínio. Paldies, eh, saka Viegas kungs. Eh, Situācija ir paradoxāla. Lauksainiecības nozare sarūk, augu dārzaņu jomā patēriņš samazinās un dažās valstīs pat uh, tas uh, ir zemāks nekā iesaka Pasaules veselības organizācija. Lielie koncerni uh, ir izmainījuši mūsu jauniešu uzvedību. Tiek pieprasīts, lai būtu lielāka elastība, lai ņem vērā dažādo reģionu specifiku, taču no otras puses samazinās atbalsts spējīgo izdevumu skaits. Mēs eh, nedrīkstam turpināt eh, šo ilūziju, ka ar mazāk līdzekļiem varam apkarot šīs problēmas. Mums vēl joprojām ir ļoti daudz rezervju. Uh, Un vēl joprojām pastāv tāda tendence, ka kopīgā lauksaimniecības politikas tiks liberalizēta, taču tas ir slikti mūsu lauksaimniekiem. Paldies. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera Paldies, eh, priekšēdētāji, saka Sebastikungs. Sākumā vēlos eh, apsveikt Melo kungu par lieliski paveikto darbu. Šis ziņojums mums ir ārkārtīgi būtisks, jo šeit runā par divām galvenajām problēmām augļu dārzeņu nozarē. Pirmkārt, negodīgā konkurence no trešām valstīm. Uh, kas eh, neievēro tādus sociālus ekoloģiskos standarts, kādi ir, netiek pieļauti Eiropā. Un otrkārt lielais spiediens, kuru īsteno lielveikali, kur maksā vienkārši bada cenas un eh, lielāko spiedienu iznes dienvidu valstis, lai gan mēs eh, ražojam augļus un dārzeņus um, milzīgos apmēros. Ir skaidrs, ka ir jāpārāk jāpiemēro pasākumi, citādi eh, vienkārši cilvēki pametīs laukus, pametīs laukus eh, dienvidos, un tas notiks pamatot. Komisāra kungs, jūs nesen apmeklējāt manu valsti, Valensiju, jūs redzējāt, kādu lielisku darbu eh, dara zemnieku un ražotāju organizācijas, taču problēmas tikai pieaugs, ja mēs attiecīgi nerīkosimies. Arnot kungs, lūdzu. Much, President. Uh, I won't... Pils, paldies, priekšsēdētājs kungs. Es strādāju UKIP, un e, tā kā es esmu no šīs partijas, tad, protams, es uzskatu, ka, ka lauksaimniecība arī būtu jāatstāja dalībvalstu ziņa. Taču trīs lietas vēlos sacīt. Pirmkārt, pareizi teica uh, referents, vienkārši, jo vienkārši risinājums ir labāks, tas pats attiec arī uz lauksaimnieku. Otkārt piekrītu referentam, ka ir krīze lauksaimniecības nozare. Es arī pats pēdējo pāris nedēļu laikā personīgi runājot ar jauniešiem redzēju, kā ir mainījusies viņa attieksme pret lauksaimniecību. Viņa neiesaistās šai nozarei. Treškārt, uh, ziņojumā minēts, ka bērni nepatērē uzturā gana daudz uh, dārzeņu un augļu. Un komisijā tas būtu jāņem vērā. Taču problēma ir tā, ka par daudz eh, ir pieeja no augšu uz leju. Mēs nevaram tomēr noteikt, kas nonāk eh, uz bērnu galda. Es vienkārši vēlos sacīt, ka problēma, eh, ka pieeja kāda ir līdz šim spēkā nedarbojas. Paldies! Tagad vārds Hogana kungam no komisijas. Thank you, Madam President, and I wish to thank Paldies, priekšsēdē vēlos pateikties Melokungam par šo ziņojumu. Tas mums, protams, sniedz iespēju pieskarties dažiem jautājumiem attiecībā uz dārzeņu un augt nozari. Vairāk runātāji pieminēja Krievijas embargo attiecībā uz arī Eiropas ražētiem augļu un dārziņu. Tas vēlreiz uzsver to, cik neaizsargāt šī nozara. Šie uh, produkti uh, viegli bojājas un Te es arī izskatu jautājumu, ko var darīt, lai palīdzētu ražotē. Te arī tiek uzsvērts, cik svarīgas ir ražotē organizācijas, lai risinātu šādas negaidītas nevēlamas situācijas. Komisijai ir jāpiedāvā viņiem vairāk uh, instrumentu, lai viņi varētu uh, slēgt izdevīgākus līgumus, sev izdevīgus līgumus uh, ar uh, mazumtirgotāju. Te, protams, par to, ka tālāk stiprināt ražotāju organizācijas, lai tās būtu efektīvākas un vairāk varētu piesaistīt biedrus. Te, protams, ir arī runa par politisko darbu kārtību. Junker kungs vēlējās pievērst uzmanību vienkāršošanai ja, tiesību aktu ziņā pirmo 12 mēnešu laikā. Tā tad ir jāveicina piesaistīšana spēja organizācijām, ražotāju organizācijām vienkāršojot situāciju. Komisijas līmeņa eh, tiesība aktos ir paredzēta šāda vienkošāšana. Ir arī paredzēts skaidrs juridiskais ietvers. Nesam paredzējuši mainīt pamatu tiesību aktu šogad, taču režīma stūrakmens ir šīs ražotāja organizācijas. Mums jāveicina atbalstām Taču šajā vienkāršošanas eh, centiena kontekstā mēs mēģinām pievērst uzmanību sekundāriem tiesību aktiem. Mēs vēlamies vērsties arī pēc negodīga tirzniecības praksi. Pat labā nav instrumenta Eiropas Savienības līmenī, taču daudz dalību valsts to īsteno nacionāla līmenī, īpaši tas attiecas uz apvienoto karalisti un Spāniju. Es turpināšu strādāt ar Pienkovskis kundzi, lai risinātu tās problēmas, kas ir nonākuši mūsu uzmanības lokā šovakar. Tiek lūgts, lai komisija nodrošinātu uzticam pārtikas ķēdi Eiropas Savienībā, un tas, protams, arī paredz godīgas prakses Ir arī komisija paredzējusi īstenot uh, brīvprātīgu piegādes ķēdi Eiropas Savienībā. Taču mm, daudz iesaistīto pušu gan šai ķēdē pat labāk nav. Tālāk komisija līdz šī gada beigām nāks klajā ar paziņojumu par to, kā novērst negodīgas prakses šai nozare. Mēs augst vērtējam uh, šo ziņojumu, un tas, protams, arī veicinās reformas augļu un dārziņu nozarei, kas nepieciešams. Paldies! Līdz ar to debatas ir slēgtas.